Der Präsident! Priekšstādātājs. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Atkal atsākam sēdi. Vakardienas sēdes protokoli un pieņemtie teksti ir pieejami. Vai kāds iebilst? Nē, tas tā nav. Līdz ar to protokols ir pieņemts.